Good afternoon, dear colleagues. Dārgie kolēģi, sveicināti. Mēģināsim strādāt veikli. Paziņoju mūsu pilsonisko brīvību komitejas konstitutīvo sanāksmi par atklātu. Kā jūs zināt, pirmais darba. Uh, kārtības punkts ir biro izveidošana ievēlot priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētājus saskaņā ar reglamenta 191. pantu. Ievēlēšanas kārtība ir sekojoša. Vispirms tiek ievēlēts priekšsēdētājs, pēc tam vicepriekšsēdētāji. Tā, kā jau e, sekretārs norādīja, mums ir nepieciešamais kvorums, jeb vairāk nekā 15 deputāti, un bez kavēšanās aicinu nākt klajā ar kandidatūrām priekšsēdētāja amatam Goncas kundze. Grupas vārdā mēs piedāvājam Fernando Lopes Aguilar kandidatūru šiem postenim. Paldies, Kinga! Uzrunāju Lopes Aguilar kungu. Vai jūs pieņemat šo izvirzīšanu? runātājiem nav izslēgts mikrofons, bet atbildi šķiet ir jā. Paldies. Vai tiek izvirzīta vēl kāda cita kandidatūra? Nē, citas kandidatūras nav, tāpēc es eh, aicinu ievēlēt priekšsēdētāju aklamācijas kārtībā. Apsveicam, kolēģi, un lūdzu ieņemiet tagad savu priekšsēdētāju vietu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 Sveicināti, godami deputāti. Iesākumā vēlos paust um, savu gandarījumu un pagodinājumu. Uzņemoties šo amatu, kad es sāku strādāt Eiropas parlamentā, tad tā bija mana pirmā ievēlēšana, un tagad vēlos sacīt, ka es nokļuvu šeit ar Eiropas un konstitucionālo tiesību pasniedz izglītību, un man ir bijis tas gods kalpot uh, savai valstī Spānijas ministru kabineta sastāvā ar tieslietu ministru portfeli. portfeli. Tādējādi man likās, ka es eh, kaut ko zinu par Eiropas parlamentu, bet izrādījās, ka esmu kļūdījies. Un tagad gribu pilnīgi vaļsirdīgi pateikt, ka esmu apguvis, ko nozīmē Eiropas parlaments. Un es to varēju apgūt šo divu ar pus gadu gaitā un man bija tas gods dalīties šajā pieredzē ar jums, Lībe komitejas locekļiem, un esmu pateicīgs par to un gribētu paust savu pateicību jums visiem par jūsu sapratni, par jūsu spēju piedot visos gadījumos, gan spriedzēs, gan incidentos, gan citos notikumos, kas mums bija jāatrisina, kuriem mēs saskārāmies šajā sasaukuma posmā. Un mums nācās risināt dažādus jautājumus. Mūsu sasaukuma laikā stājās spēkā Lisabonas līgums, tādēļ jādī. Eh, Ties, brīd, tiesisko un brīvību joma šeit tika iekļauta, tika pieņemta Stokholmas programma. Un tāpat mums bija nopietna darba slodze. Esmu Esmu pārliecināts, ka jūs arī visi šo ļoti laikietilpīgo, ļoti izaicinājumiem pilno periodu mm, novērtējat un mūsu komiteja, kas ir ļoti aktīva parlamentā, kurā koncentrējas viena no vislielākajām darba slodzēm visa, no visām likuma devēja komitejām parlamentā. Tāpēc Es otrajā termiņa pusē mēģināšu strādāt vēl labāk, sadarboties ar jums visiem, stimulējošajos jautājumos, pie kuriem mēs esam strādājuši pēdējo laikā, patvērumu pakete, tiesiskās sadarbības pakete, migrācijas pakete jautājumi, kurus mēs sākām skatīt polijas prezidentūras laikā un kas mums ir jāturpina Dānijas prezidentūras laikā un arī iespējams eh, tālākajā Kīpras prezidentūras laikā. Es eh, pilnīgi noteikti. Eh, pilnīgi noteikti gribu pateikties jums par man izrādīto uzticību, vadot šo komiteju, un ceru, ka mēs arī veiksmīgi un labi, tikpat labi sadarba, sadarbosimies arī turpmāk. Īsiem vārdiem gribu sacīt jums paldies. Un tagad mēs pāriem pie vicepriekšsēdētāju ievēlēšanas mūsu Lībe komitejā. Mums ir jāievēl četri vicepriekšsēdētāji. Aicinu jūs izvirzīt kan četras kandidatūras pirmā, otrā, trešā un ceturtā vicepriekšsēdētāja amatiem. Un pēc tam mēs lūksim potenciālos kandidātus pieņemt, akceptēt izvirzīšanu. Būs utilkungs priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties, eh, gribu apsveikt jūs sakarā ar ievēlēšanu mūsu komitejas priekšsēdētāju amatā un novēlēt jums tikpat veiksmīgu un pat vēl labāku sadarbību no tautas partijas puses. Pa pirmā vicepriekšsēdētāja postē no savas grupas grib izvirzīt savu draugu un kolēģi Kingu Gālu. Sūtilē. Būs sutilkungs Eh, izvirza Kingu Gālu, citi kandidāti Hedes kundze. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu jūs, mūsu grupa, sociāldemokrātu grupa, grib piedāvāt Kingu Goncu kā vicepriekšsēdētāju. Paldies, Hedes kundze. otrā izvirzīšana. Goncas kundze, Vēbers kundze, paldies priekšsēdētāji, apsveicam jūs un ceram uz auglīgu sadarbību otrajā uh, eh, mandāta posmā Aldes grupas vārdā. Gribu piedāvāt eh, Sofijas Intveldes kandidatūru vicepriekšsēdētāja amatam. Paldies, mums ir trešā kandidatūra un būs sutilkungs. Atkal vārds jums priekšsēdētāji, es gribu piedāvāt trešo vicepriekšsēdētāju. Es nezinu, vai Renāta Vēbera atsaucās uz ceturto, taču par trešo vicepriekšsēdētāju es gribētu izvirzīt kolēģi Salvatore Jakolino kandidatūru. Okay. Okay. Then, according to the rules. Tādā gadījumā saskaņā ar komitejas un parlamenta noteikumiem e, izvirzīšana notiek sekojošā kārtībā. Vispirms pir, pirmais vicepriekšsēdētājs Kinga Gāla, otrais vicepriekšsēdētājs Sofija Intvelda, trešais vicepriekšsēdētājs Salvatore Jakolīne, ceturtais vicepriekšsēdētājs Kinga Ganca. Vai mēs piekrītam šim eh, kandidatūras sadalījumam? Okay. Uh, okay. That was, that was the situation. Tāda bija situācija pirmajā puslaikā. Un, ja piedāvā izvirzītās personas piekrīt, tad mēs varam tās ievēlēt aklamācijas kārtībā. Ja ir iebildumi, lūdzu dariet to zināmu, ja tāda nav, vai mēs piekrītam šai nomināciju paketei un varam tos ievēlēt aklamācijas kārtībā. Mr. Borgezio. Borgezio kungs. Volevo solo dare atto della mia astensione. Jā, es gribēju tikai uh, protokolā lūgt ierakstīt, ka es atturējos. Konsenso. Jā, sapratu, un visām citādi man liekas, ka uh, visi piekrīt. Just had. Apsveicam visas četras, visus četrus kandidātus sak ievēlēšanas sakarā. Un mēs esam tādējādi ievēlējuši priekšsēdētāju un vietniekus. Ja citu jautājumu nav, tad nākamā sanāksme notiek 25. Eh, janvārī pulksten 9 no rīta, no 9 līdz 12.30 30 un no 15 līdz 18.30 šeit Briselē un 26. janvārī no 9 līdz 12.30. Ar to mēs esam šo sēdi beiguši. Paldies!